uz apstiprināšanu. Trīs paziņojumi no manas puses. Eh, vairākas komitejas ir pieņēmušas starp institūciju eh, lēmums un pirmdien 16. aprīlī ir sesija atklāta. Esmu saņēmis uh, lūgumas uh, pamatoties uz reglamentu 69C punktu, otro punktu no S&D GUNGL e, e, zaļo grupas par ITR komitejas lēmumu uzsākt starp institūciju sarunas par uh, ziņojumu par Eiropas biznesa statistiku, kur referents